Es eh, arī prezentūras eh, vārdā šīs debatas tagad ir beigušās. Nākamais darba kārtības punkts. Komisijas priekšsēdētāja vietnieca un saimnes valstās pārstāvs alietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvoklis Sīrijā. Lūdzu, Mavro Janis kungs prezentūras vārdā dod jums vārdu, viceprezidents augstās pārstāvs vārdā lūdzu. Priekšsēžkungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, eh, es ar prieku jums tagad prezentēšu Eiropas Savienības pozīciju, pozīciju par eh, un eh, stāvokli Sirijā un iepazīstināšu jūs ar augstās pārstāvs komisijas viceprezidents Katrīnas Aštons pēdējām aktivitātēm Sirijas sakarā. Situācija Sirijā arī tagad ļoti nopietnas bažas rada Eiropas saimnībā. Vardarbība ir pieaugusi, ir daudzi upuri, e, to skaits ir jau sasniedzis neiedomājams e, skaitu. E, ir jau signāli par sektantisko konfliktu pieaugšanu, cilvēktiesību pārkāpumu turpinās. Ja konflikts paplašinātos, tas ne tikai ietekmētu nopietni Sīrijas tautu, bet visu reģionu Tādēļ Eiropas Savienība ir pastiprinājusi savus pūliņus Sīrijas virzienā ar mērķi iespējami drīzākā laikā izbeigt vardarbību un rast risinājumu, kas ļaut notikt eh, Sīrijā mierīgu uh, politiskās pārējais proces, uh, eh, politiskās pārējais procesam. Šī nedēļa ir īpaši svarīga, jo visā Eh, starptautiskā līmenī turpinās pūliņi, lai stiprinātu starptautiskās sabiedrības eh, reakciju uz Sīrijas konfliktu. Tieši par to arī runāja augstā pārstāve eh, komisijas viceprezidents šeit parlamentā pagājušā sasīs laikā. Ir jāturpina atbalsts Kofi Anana ceļkārtē, jāturpina stiprina diplomātiskie centieni, starptautiskiem pūlījiem ir jābūt kļūst vienotākiem un noteiktākiem. Tie skaitā arī ANO drošības padomē jārīkojas un Krievijai un Ķīnai arī jārīkojas. Viceprezidenta augstā pārstāvja Kathy Ashton piedalījās uh, Ženēvas vēl notikušai uh, uh, Sīrijas uh, rīcības uh, grupas sanāksmē, ko sasauca Kofi Anans. ANO Arābu valstu līgu, Eiropas Savienība, Ķīna, Krievija, Francija, apvienotā karalista, ASV, Turcija, Īrāka, Kuveita vienojās par principiem un vadlīnijām sīriešu pašvadītam pārējais procesam, tajā skaitā pagaidu valdības izveidi, kas uh, baudītu visu valsts varu, turēt savās rokās. Šajā pārējais valdībā varētu būt pastrežējās valdības uh, pārstāvji uz sastarpēs vienošanās pamati. Rīcības grupa arī atjaunoja savu pilnu atbalstu Kofi Ananam un viņa sešpunktu plānam, kā arī ANO novērotāju misijai Sīrijā. Lai īpašās sūtņa aktivitātes ir iedzīvināta no jauna. Konflikta minderitarizācija ir jānovērš. Tagad var notikt Sirīšu pašvadīts pārējais process, un Kofi Anans ir saņēmis mandātu to virzīt uz priekšu. Pat ja implementācija būs vislielākais izaicinājums, šī ir soļi uz priekšu, mums kopīgi jāgādā, lai tiem sakot nākamie soļi. Eiropas Savienība ir apņēmības pilna darīt visu, kas ir tās spēkos, lai šo procesu atbalstītu. Pēc uh, Eh, eh, rīcības grupas sanāksmes Ženēvā, eh, priekdien Parīzē tiksies Sīrijas draugu grupa. Augstā pārstāv tiksies ar līdz pat simts valstu pārstāvjiem, un mēs ceram, ka Sīrijas draugu sanāksme apstiprinās rīcības grupas lēmumu, lai starptautiskajā sabiedrība rīkotos vienot. Tagad ir izaicinājums implementēt pārējais procesā uh, Eh, vadlīnijas, eh, par kuriem mēs esam vienojušies. Ir jābūt eh, Sīrijas valdības pilnvarotam vidutājam, ko pieņem arī opozīcija. Opozicionāri vairāki pārstāvi ir bijuši atturīgi tam piekrist, bet citādi politisks risinājums diez vai panākams. Ir nepieciešama arī viengabalaina un pārstāvnieciska opozīcija. Opozīcijas eh, pārstāv tikšanās Kairā, kur organizēja Arābu valstu līgu, eh, kurā piedalījās arī AES pārstāvji. Bija vēl viens solis, lai censos apvienot dažādās grupas. Mums ir jāpalīdz uh, pārvarēt uh, opozicionārs sastēpēs uh, plaisas gan Sīrijas iekšienē, gan ārpus valsts augstās pārstāvs viceprezidents Aštons iniciatīva bija tāda, ka es jātiek, jāturpina tikties ar dažādu grupu pārstāvjiem. Nesen ir sponsorēts semināri Briselē eh, ar stabilitātes instrumentu palīdzību eh, sīriešiem. Pirmais seminārs šādu veidu notika 24. un 25. jūnijā Briselē, kur ietvaros daudzi opozīcijas pārstāvi uh, sanāca kopā, lai diskutētu par pārējais procesa jautājumiem, tie skaitā par pār uh, starptautiskiem ekonomiskiem, sociāliem un minoritāšu tiešību jautājumiem. Visi šie jautājumi ir tādi, uz kuriem jūs, Eiropas parlamenta deputāti, esat vērsuši mūsu uzmanību dažādos vairāk kārt. Sīrija Eh, pieder visiem sīriešiem, iekļaušana un minutāšu cienīšana ir ļoti nozīmīga. Nākamais šāds seminārs notiks Kairā jūlija vidū. Šie opozīcijas semināri ir domāti, lai dot ieguldījumu politiskajam procesam uh, un nodrošinātu pārstāvniecisku opozīciju. Visā šajā procesā Eiropas Savienība turpina veicināt sīriešu pašu vadīt iekļaujošu dialogu Turklāt Eiropas Savienība turpina prasīt no ANO drosības, drošības padomas vienotu rīcību, efektīvāku rīcību. Sīrijas režīmam ir atbildība, liela atbildība pār vardarbību, kas ir notikusi slaktiņiem, kas ir notikuši, kamēr starptautiskie pūliņi e, krīzes risināšanā turpinās. Tas ir nepieņemami. Tie, kas ir atbildīgi pār noziegumiem patreizajā konflikta laikā, ir e, Viņiem ir par to būs jāatskaitās tiesas priekšā. Eiropas Savienības uh, reakcija ir ne tikai diplomātiska un politiska dažādos līmeņos. Eiropas Savienība turpinās uh, pastiprināt sankcijas, kamēr vien vajāšanas turpinās. Sankcijas ir vērstas pret Sīrijas režīmu, lai atņemtu tai represīvos spēku, minimāli ietekmējot civilos iedzīvotājus. 25. jūnijā ārlietu ministri vienojās par 16. sankciju raundu kopš 2011. gada māja. Tagad mums ir jāturpina eh, eh, runāt ar partneriem, eh, nodrošināt efektīvu implementāciju un pastiprināt starptautisko spiedienu Sīrijas draugu sanāksmes laikā, kamēr si, divpusēja Eh, palīdzība ir iesaldēta, Eiropas Sanība ir arī pastiprinājusi atbalstu dažādiem cilvēktiesību aktivistiem un viņu organizācijām. 8. jūnija Eiropas Sanība apstiprināja 23 miljonu eiro īpašo pasākumu, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību Sīrijā, kā arī sīriešu bēgļus kaimiņu valstīs, reģionos, kurus uh, visvairāk ir ieplūduši sīriešu bēgļi. Piekļuva humanitārai palīdzībai ir joprojām svarīga. Eiropas Sanība turpin sekot līdz, kā tiek implementēts Sīrijas valdības un ANO nolīgums šajā sakarā. Līdz šim Eiropas Savienība ir uh, atlicinājusi vairāk nekā 44,6 miljonu eiro humanitāro vajadzību apmierināšanai Sīrijas iekšienē un kaimiņu valstīs. Visbeidzot, Eiropas Savienība atbalsta ANO novērotāju misiju ar 8,2 miljoniem eiro. Šie līdzekļi tiek izmantot, lai finansētu 25 bruņotos transporta līdzekļus, logistiku un atbalsta pasākums uh, gaisa ambulancē, ja uh, nepieciešams. Tas viss, lai veicinātu sīriešu pašvadītu politisko dialogu, kas var uh, panākt politisko uh, risinājumu. Tam arī vēl var atlicināt līdzekļus. Apliecinu jums, godātie Eiropas parlamenta deputāti, ka Eiropas saimnība darīs visu, kas ir tās spēkos, lai atbalstītu Sīrijas tautu tās cīņā par mieru un brīvību un lai veicinātu mierīgu uh, eh, pārējais procesu. Paldies! Vielen Dank, Herr Mavrojanis. Es folgen nun die Redner im Namen. Paldies, Mavrojanis. Tagad pautu grupu vārdā kolēģi Dekaizerskundze. Priekšsēdētā, cik daudz man laika? Divas minūtes. Paldies. Priekšsēdētā, paldies. Protams, ka mēs atbalstam Eiropas Savienības politiku, ko īsteno tieši konkrētā ārējās darbības dienests Eštons kundzes vadībā, bet šobrīd Man jāsaka, es skatos uz tiem pieticīgiem līdzekļiem, kas ir mūsu rokā, skatos uz tiem un domāju, ko mēs vēl varam darīt politiski, finansiāli un tā tālāk. Mēs, protams, par to esam diskutējuši daudz un dikti augstās aprindās. Un visu laiku domājam par to, ko varētu darīt vēl. Nu, pirms trijām, trim mēnešiem tikos ar eh, pārstāvu no Sīrija, kas ir tāds vēsturisks personāžs, kas ticis eh, uz pieciem gadiem, kas piecus gadus nosēdējis cietumā Un pēc tam, kad, pēc tam, kad viņš atstāja parlamentu, viņš ieradās eh, Damaskā un viņu tūlīt pat viņu atkal apcietināja. Un birojā mēs ar viņu kopā spriedām par tiem, kā tas, eh, kāda ir, piemēram, cietuma apstākļi Albašar Asad režīmā. Un, eh, nu, man jums jāsaka, viņa teica, ka, nu, tur tas ir grūti pārdzīvojums pasākums. Un viņš man teica, ka tas ir brīnums, kas nedara, neizdarīja pašnāvību. Tās briesmas, ko viņš stāstīja, nu, es nekad. Un viņš, viņš man teica, ka viņš nekad nebija domājis, ka tāda diena pienāks Sīrijā kā šī. Neskatoties uz visu šo vardarbību un visu, ko tomēr cilvēks sirdīs ir cerība, iedzīvotājos ir cerība, pilsoņos ir cerība par notikumiem Sīrijā. Un mēs nedrīkstam šo cerību pievilt. Un tad es viņam baicāju, ko, ko mēs vēl varam darīt? Mums, protams, ir arī Human Rights Watch ziņojums, Mums ir visi citi dokumenti, kas ir izvērtējuši šo situāciju, kas saka, ka lūk, šai valstī pastāv noziegumi pret cilvēks, ka pastāv spīdzināšana tā tālāk un priekšādātāju. Un es pat neuzdrošinos vispār jums sākt lasīt tos tās liecības priekšā, ko dzirdam, jo tas iet pāri jebkuram veselam saprātam. Un tāpēc mums nepieciešams ir eh, sagatavot šo Asad aiziešanu. Mums ir jāizmanto šīs liecības, un tāpēc es prasu to no Eiropas Savienības runātāja tiek Pār, pārtrauks mikrofons. Paldies, kolēģi. Kolēģi Šākas kundze, divām minūtēm. Es atvainojos, kolēģi. Ārkārtīgi žēl turpina priekšādātājs. Jā, bet jūs pārsniedzāt savas divas minūtes, un mēs jau tāpat sākām šo, šo pulku, aizsākām viņu vēlāk, tad, kad jūs faktiski sākāt runāt. Tagad šāks kundzei vārds. Paldies priekšādātāji. Pagājuši sešas nedēļas, kopš saņēmu šos briesmīgās slaktiņa video no Hulmāras, kur, bija nogalināti, kur tika nogalināti bērni, un tas daudziem bija izšķirošais moments, un tad dzirdējām tādus vārdus kā, lūk, nekad, nekad vairs, bet tie ir tukši vārdi, jo sad režīms turpina savu burtisko, katru šī vārdu pilnā nozīmē karu pret pilsoņiem, un pilsoņi tāpat laikā joprojām ir gatavi maksāt augstāko cenu, lai protestētu, lai iestātos par mieru, par savām tiesībām, un ir gatavi maksāt par to ar savu savām dzīvībām. Atceltie militāristi saka, cik, cik atvieglot viņi tomēr būtu vienkārši saņemt eh, nāvi ar injekcijas palīdzību un nevis ļauties spīdzināšanai, kas notiek eh, Sīrijas cietumos. Un vienīgais, eh, ko mēs varam darīt, ir atminēties to visu. Uh, Un ko nozīmē šobrīd eh, šie vārdi aizsargāt pilsoņus? Diemžēl izcinājums Sīrijas gadījumā nav vienkārši. Jaunā rīcības grupa ir identificējusi soļus, kas ļautu īstenot kofīnu anānu sešu punktu plānu. Un drošības padomas rezolūcijai ir jāto pieņemtai pēc iespējas drīzāk. Bet nedrīkstam ļauties. Uh, tam, ka novērš, novērš mūsu uzvedību no reāliem faktiem. Piemēram, Sīnijas skaidrā provokācija, kas eh, kas, eh, piemēram, nosūtīja savu cīņas lidmašīnu un nogalināja pilotus. Divi piloti gāja bojā šī uzbrukuma rezultātā. Mēs augstu vērtējam, protams, arī Ķīnas un Krievijas līdzdarību rīcības grupā, bet mēs ārkārtīgi nožēli izsakam par šo cinisko izvēli, ka viņi neizvēlas pilsoņu dzīvības. Tomēr tāpat laikā, protams, Krievijai ir jābūt daļai no risinājuma šai krīzē, lai cik grūti to nebūtu panākt. Eiropas Savienībā un īpaši Kipras prezidentūras laikā, mums, uz mums gūstas milz atbildību. Mums ir jāizteno pārskatām atklāt izmeklēšanu tajā, kā Krievijas kuģis, uz kura bija ieroči, varēja nonākt pie Krie Sīrijas krastiem, pēc tam, kad tā bija pieturējusi, eh, tā bija apstājusies Kīpras ostās un bija saņēmusi visa veida atļaujas. Es gribētu lūgt Eštons kundzei uzsākt pilnu izmeklēšanu, jo jāsaka, līdz šim mēs neesam saņēmuši nekādus pozitīvus garantijas. Ja Eiropas sankcijas netiek īstenotas reāli, tad tie tiešām ir tikai tukši vārdi un Sīrijas iedzīvotājiem šādu palīdzēt nevaram. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Šāks kundzei. Tālāk runās Helēna Flotra. Arī uz divām minūtēm lūdzu. Paldies! Mana kolēģa Šākas kundze jau runāja par šo ļoti būtisko jautājumu, eh, kas uzdots prezidentūras pārstāvjiem, un uz to arī, uz viņas jautājumu gaidīšu atbildi. Situācija tāda, kā tā arī tā aprakst, aprakstīta valstī uz vietas, eh, nu tiešām liecina par vienkārši apoli, apokaliptisku vardarbību, par nekad iepriekš nepieredzētu vardarbību. To redzējām arī pagājušajā nedēļā, par to lasām Human Rights Watch ziņojumā par to, kas notiek ar cilvēkiem, kas tiek aizturēti. Tas tiešām ir vienkārši nepieņemami. Un tajā pašā laikā vairāk kā nedēļu sekoja līdzi jaunajām diplomātskajām iniciatīvām, kas varbūt kas varbūt ir nepieciešams, lai nonāktu pie tālāka risinājuma. Stikšanās, kad notika Ženēvē, lai arī varbūt bija ierobežot savā rīcībā, tomēr nāca klajā ar priekšlikumu par pārējas valdību un ar centieniem nodrošināt nacionālu viedību. Asats, protams, ir reakcionārs, bet savā ziņā, protams, šim solim ir divas priekšrocības. Pirmām kārtām nevaram pieņemt, ka šis risinājums tagad ir kaut kāds solis uz priekšu, kamēr vardarbība turpinās tāpat kā iepriekš. Bet šādā veidā mēs tomēr varam arī uzrunāt, piemēram, tos, kas darbojas Asad armijā un likt viņiem pārdomāt situāciju. Tā ir kā pārējais situācija. Un tas. Šajā brīdī, manuprāt, šāda pārējais, neliela pārējais soļa ir ārkārtīgi svarīga. Tāpat arī domāju, Tas iedrošina arī Sīrijas opozīciju, piemēram, dzirdējām Karābu līga, iz, tikās ar viņiem. Tāpat arī Krievijas ārlietu ministrs tikās ar opozicionāriem. Un tas liecina, ka tā varbūt tāda neliela, neliela, neliela spraudziņa ceļam uz nākotnu. Un Eiropas Savienībai šeit jānospēlē būtiska liela loma arī Parīzē nedēļas beigās, kad notiks sanāksme, eh, kur tiksies eh, Sīrijas tautas draugi. Paldies. Dank, Frau Paldies, Flotas kundze. Tagad kolēģis Van Ordenkungs uz vienu minūti. Priekšādātāji, nu, diemžēl mēs pārāk labi zinām par to, cik milzīgi dzīv, daudz dzīvību maksā visi šie notikumi Sīrijā un zinām, cik šausmīgi ir šī ietekme uz iedzīvotājiem šai valstī. Nu, ļaujiet man runāt varbūt mazliet par plašākām sekām, ko situācija var izraisīt uz visu reģionu. Sīrija bez atvainošanās ir eh, šādi rīkojusies, tā ir atbalstījusi teroristu organizācijas daudz kur citur un veicinājusi terorismu citās valstīs. Pavisam nesen Hamas piemēram, no Damaskas pārcēla savus eh, galveno mītni uz eh, uz citu valstu, tagad atkal tas tiek pārcelts atpakaļ, tāpat arī Ezbols dalībnieki tur atraduši mājvietu un tā tālāk. Tas, protams, ir saistīts ar Sīrijas ilgtermiņa opozīciju Izrēlē. Asāda režīma laikā Izrēlē vienmēr pastāv draudi gan no, Izrē, gan no Sīrijas, gan no Irānas sponsorētiem uzbrukumiem. Galu galā me, gan mēs, gan Izraels esam ieinteresēti, lai Sīrijā būtu stabilitāte un lai nebūtu šādu naidīgu uzbrukumu. Mums abām šīm valstīm jādod viss iespējamais atbalsts, lai viņi spētu atrisināt šo situāciju un varētu atrisināt visu, kas saistīts ar Asada vardarbības sekām. Paldies, Van Orden kungam. Diemžēl kolēģis Angurākas nav ieradies. Nākamais kolēģim Skotam uz eh, pusotru minūti. Grazie, signor Presidente. Come ho già sentito e come è stato detto, esprimo comunque la preoccupazione per quanto avviene in Siria dove il conflitto. Man jāpauž šaubas par to, eh, bažas par to, kas notiek Sīrijā. Arvien vairāk cilvēku tur zaudē dzīvību. Mēs saprotam, ka tie ir militāri šeit. Visa valsts ir sadalījusies divās frontēs, bet vienīgais risinājums ir politiks, politisks risinājums. Mums jāatbalsta opozīcija un Eiropas Savienībai jā, tā šādi arī jārīkojas. Pastāv draudi ka situācija var atkārtoties tādā pašā veidā, kā tas notika Balkānos, kad, notika, kad uzsākās karš starp dažādu veidu etniskajiem grupējumiem. Es ceru, ka Sīrijas gadījumā no tā varēsim izvairīties, ka Eiropas Savienība pieņems savu nostāju, Eiropa pie tā šobrīd strādā, un ceru, ka tam būs arī panākumi. Mums jāpieliek punkts šiem militāriem uzbrukumiem un vardarbībai. Paldies, kolēģi Skotā! Un tagad, nu, virzot tos no mūsu runātais saraksts, dosim vārdu kolēģim Brokam. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Priekšsēdētāja kungs, paldies, ka jūs apmainījāt runātājs vietām, jo man jābūt, bija jābūt politiskās grupas sanāksmē. Tad gribu izteikt tikai dažas piezīmes. Es domāju, ka ārlietu ministru darbs kas pagājušajā, ko pagājušajā gadā tie veica, eh, ir ārkārtīgi liela nozīme, un arī Eiropadomas secinājumi par šo jautājumu. Bet tas parāda arī eh, to, ka eh, Sīrijas draugu konference ir parādījusi, kādā veidā opozīcija ir savā starpā sastrīdējusies. Es domāju, tā ir viena no galvenajām problēmām. Mums nevajadzētu par to runāt, kā mēs vērtējam Asadu un ka Asadam ir jāpazūd. Un ka nevar pieņemt to vardarbību, ko viņš īstenot pret savu tautu. Bet būtisks punkts ir, ka opozīcija nav spējīga vienoties par uh, vienotu tiesisks vārds pozīciju. Reliģiskas minoritātes un uh, tam ir jābūt, jo šīm reliģiskajām minoritātēm ir uh, bail, ka islamistu vadīta valdība būs sliktāk viņiem nekā pašreizējā valdība. Es domāju, tas ir viens no būtiskajiem problēmām, kas pat laban ir. Un mums ir jāskatās, ka tas ir punkts, kura. Uh, Kāda loma ir finansējuma no Katāras un Saudi Arābijas? Atzīmēs, tas tika, tiek izmantot šis finansējums, lai atbalstītu salafistus un islāmistus. Gribētu teikt, ka es jūtu liels simpātijas pret to, ko veikusi Turcijas valdība. Turcijas valdība uzņems lielu slogu, viņi ir tieši iesaistīti, un es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka. Kā mašīnas uh, nošaušana, tas nav uzbrukums šai lidmašīnai, tas nav uh, pieņemams. Un partneris Turcija, Turcija ir NATO dalībvalsts, protams, viņi ir pelnījuši mūsu solidaritāti, bet es gribētu arī vēlreiz likt uzsvaru to, un es zinu, ka padoms priekšsēdētājs un arī pilnvarotais pārstāvs ir uzskata, ka asats, viņam ir jāatkāpjas, bet vienlaikus ir. Uh, jāatrod risinājums, lai nebūtu absolūti sašķelšanās un lai būtu situācija vēl vairāk pasliktinātos. Un tādēļ ar milzīgu uzmanību ir jāpievērš šim jautājumam, bet tas būs iespējams tikai tad, ja rietum sabiedrība rikusies kopā un kopā ar Arābu līgu un citiem spēkiem, kā piemēram Turciju. Un, eh, un Arābu nedrīkstētu atbrīvot no viņa atbildības, lai būtu eh, tiesiskas valsts un mierīgs risinājums, kuriem minoritātēm būtu sava vieta, kas tam pienāks. Paldies! Paldies, kolēģi Brok. Tagad vārds kolēģim Hauitam vienu minūti. Paldies, priekšsēd. Jūs savā atzinumā sacījāt, ka tie, kas ir atbildīgi par nozīmumiem, ir jātiesā. Kāpēc tad jūs un jūs, ministra kolēģi, svītrojat atsaucu starptautisko kriminālu tiesu, kurai būtu jātiesā noziegumi par Sīrijā notikušiem notikumiem pagājušajā ārlietu ministra padomē, un kad jūs atsaucāt Sīrijas tekstu uh, ANO cilvēktiesību panomē Sīrā šo, uh, Dženevā šonadēļ, varbūt tādēļ, uh, eh, ka jūs patiesībā neatbalstiet šādu atsaucu, neskatoties uz to, ka augstā pārstāva prasīja, ka tam jānotiek. Mēs esam Human Rights Watch ziņojumu šodien lasījuši, kas atspoguļo uh, spīdzināšanas. Uh, dažādi veidi briesmīgas spīdzināšanas, seksuāls uzbrukums, eh, nāgruma augšana un tam līdzīgo um, ehm, um, ehm, pakāšanais dažādiem miesas locekļiem, neļaušana gulēt, uh, uh, visas šīs šausmas, uh, kāpēc to visu ņemot vērā jūs uh, neatbalstiet atsauc uz starptautisko kriminālu tiesu? Paldies, kolēģi Hauit. Tagad vārds kolēģim Zalavrakas vienu minūti. Attīstība Sīrijā. To raksturo arvien pieaugoša vārdarbība, intensīvāks intervences, bomba, eh, bumbu uzbrukumi Homsē un citās pilsētās. Eh, tūkstošiem cilvēku pēdējo astoņu mēnešu laikā ir zaudējuši dzīvības ir reliģiski un citu veidu konflikti, tāpat laikā situācija Turcijas pierobežā kļūst arvien saspringtāka un šeit var notikt sprādziens, vai gribētu, vai negribētu. Un kurš ir lasījis Vutugu grāmatu par stratēģiju, tas saprot, ka pēc uh, Turcija atbalsta Sīrijas opozīciju un kāpēc tur daudz opozicionāri arī uh, ir bazēti. Ministra kungs iepriekš par to arī izteicās. Kristiešu reģionā jūtas nedroši. Startautiskā diplomatiskā frontē joprojām Krievija eh, neierad, eh, bloķē neieradās arī uz Sīrijas draugu sanāksmu pagājušajā nedēļā pīdien startotiska krīze var eh, padziļināties, mums tam jāseko līdzi un jābūt uzmanīgiem. Paldies, kolēģis Lavrakos. Vārds kolēģim Angurakim, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdi. Atvainojiet arī, ka iepriekš nebija klāt. Mēs nosodam Eiropadomas 29. jūnija uh, um, paziņojums par Sīriju un Irānu, jo ES ASV un NATO imperialistiskās intervences intensivēšana notiek skaidra konflikta ēnā ir arī jaunie kapitalistiskie spēki Ķienī, Krī, Ķīna, Krievija, Indija. ES, e, e, ASV un NATO un citu draudi pastiprinās. E, tagad jau armija tiek gatavot uzbrukumam ar iegānstu aizstāvēt tādus, kas paši sevi nevar aizstāvēt. ANO, ES, NATO iejauc Sīrijas valsts iekšējās darīšanās attīstība Sīrijā jāredz kontekstā ar uh, eh, Irānu, Afganistānu, Lībiju. Mēs nosodam NATO lēmums, Atlantiskā solidaritāte ar Turciju šeit tiek piesaukta. Ir pastiprinātas sankcijas, es draudu ar militāru intervenci. Ja Sīrijas valdības gāšana neizdosies, Pirm, sākot no 1. jūlija ir lēmumi par uh, naftas embargo, tas, protams, arī attiecīgi skārs tautu. Mums ir jāiestājas pret ES un NATO lēmumiem. Paldies kolēģi Angurāki. Tagad vienu minūtu runās kolēģis Elhadraui. Paldies, priekšsēd. Cienījamie kolēģi, nežēlīgās darbības Sīrijā nebeidzas un uh, starptautiskā sabiedrība uh, bezspēcīgi noraukās Pagājušajā nedēļā bija sanāksme Ženēvā, un, ja kāds eh, saka, tai bija panākumi, tur eh, sadarbojās eh, valdība ar opozīciju. Tas ir īstenībā tā ir vienīgā iespēja, jo alternatīva ir asiņēns pilsoņu karš. Bet uh, deklarācija ir vienībā samērā nesaistoša. Uh, Mums vajadzētu dabūt pie viena kāda valdībai un opozīcija. Pilnīgi piekrītu kolēģim Brokam, ja viņš saka, tas ir uh, priekšnosacījums, lai gūtu panākumus. Proti, ka opozīcija, lai runātu ar vienu balsi un uh, lai tai būtu viena vīzija, viena vīzija par Sīrijas nākotni. Un uh, arī tie būtu jānobierina, kas ar vien vēl šaubās, uh, vai vajadzētu atbalstīt režīmu vai nē. Es gribētu lūgt, lai mēs turpinātu izdarīt spiedienu, lai mēs strādātu šajā virzienā. Paldies kolēģim Elkadrāvi. Viena minūte kolēģē Kretukundzei. Paldies priekšēdētājiem. Ministra kungs, situācija Sīrijā pasliktinās, neraugoties uz starptautiskās sabiedrības centieniem panākt risinājumu, ko varētu pieņemt visas puses. Tas viss var eh, pārsniegt arī Sīrijas robežas un dienu no dienas ir nevainīgi upuri. Tas patiešām jau ir pilsoņu karš, kas var pieņemt eh, neparedzamas apmērus. Cilvēki grib dzīvot brīvībā un demokrātijā, bet situācija arvien pasliktinās. Tiek vajāti kristieši, bet Krievija un Ķīna nemaina savu nostāju. Es atbalstu to, kas tika jau teikts. Mums ir atbildība par upuriem. Mums vajadzētu mēģināt viņus aizsargāt. Eiropas Savienībā ir jāņem skaidra nostāja un jābūt eh, saskaņotai savā rīcībā un jācīnās par mierīgu risinājumu un jāmēģina panākt eh, sarunas un eh, jāmēģina panākt to, lai vardarbība beigtos. Paldies, kolēģi Ekretū. Tagad uz vienu minūte kolēģi Romero Lopes skundze. Paldies priekšsēdētāji. Viens no punktiem Kofija Anāna plānā ir uh, armijas atsaukšana uz uh, savām kazarmām, tas ir uh, demilitarizācija. Tas ir kurs, ko atbalsta visas valstis ar uh, mērķi uh, izvairīties no kara, bet karš jau īstenībā notiek. Ir pareizi, ka vajag strādāt pie tā, lai opozīcija apvienotos šeit parlamentā. Bija ielūgti Sīrijas Nacionālās padomas pārstāvi. Arī viņi norādīja uz to, ka ir nepieciešams atrast vienotu stratēģiju, bet ir arī svarīgi, lai tiktu aizliegta tirniecība ar ieročiem. Ministra kungs, tam visam ir jāīstenojas. Kāda informācija ir Eiropas Savienībai par uh, ieroču aizliegumu īstenošanu? Vai ir pareizi, kā Krievijas kuģi var eksportēt ieročus? Ir ļoti svarīgi, lai mums tieši par šo jautājumu tiktu radīta drošība. Uh, lai mēs precīzi zinātu, uh, ne tikai lai armija atkārtos, bet lai arī uh, nebūtu ieroči, nebūtu apbruņošana. Paldies, kolēģi Romēra Lopesa. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Uh, kolēģim Sanekam, kā pirmajam vārds. Dziękuję, panie mm, przewodniczący. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Kas paldies priekšādātāji. Mūs visus satracinājas tas, kas notiek Sīrijā. Domāju, ka galvenais, kā varam izvairīties no tālākiem slaktiņiem, ir rīkoties drošības padomē. ANO drošības padomē jārūkojas, un tāpēc skaidri un gaiši ir jāpasaka, ka pašreizējā stagnācija nāk kā rezultāts Krievijas un Ķīnas bloķējošajiem veto. Un tā viņš šķiet, ka tieši šajā virzienā Eiropas Savienībā vajadzētu izdarīt spiedienu. Nedrīkstam pievērt acis uz Maskavas rīcību, jo tā varētu tūlīt pat apturēt asins izliešanu Sīrijas pilsētu ielās. Līdz šim mūsu centieni nav nesuši nekādus augļus. Krievijas ārlietu ministrs tikai izliekas, ka kaut ko dara lietas labā. Jo Tikai starptautisks spiediens uz Krieviju eh, rīkoties var būt efektīvs veids, kā izkļūt, izkļūt no šīs krīzes. Paldies Sonika kungam, saka priekšādātājs. Tālāk desārnes kundze. Pat ja mēs katrs varbūt savā ziņā šaubāmies par to, cik lielā mērā iespējams atrisināt šo jautājumu diplomātiskā veidā un politiski, mums tomēr ir jādara viss iespējams, lai tas tā notiktu un jādara viss, lai vienošanās Ženēvā tiktu īstenot. Tajā patā laikā mums ir jāatbalsta Sīrijas opozīcija, jāpalīdz tai saliedēties, vienoties, jāspēj rīkoties tāpat arī humāna, sniedzot humāno palīdzību, tāpat jālai gaisma arī par visiem notikumiem, kas šobrīd notiek piedzīvojams Sīrijā, tieši tā kā tas tika jau teikts. Un ņemot vērā, ka konstatējam visus šos ārprātīgi drausmīgos faktus, spīdzināšanas ziņā un visur citur, par šajā saistībā es domāju, mums tiešām vajadzētu pārdomāt to veidu, kā mēs darbojamies ANO drošības padomā. Jo es uzskatu, ka šāda veida nozieguma pret cilvēks ir jānosod, jānosod skaidru un gaišu, un šeit nedrīkst būt nekādām vetotiesībām un bloķēšanai. Paldies kolēģei Desanes kundzei. Tev, kolēģis Tenoks. Priekšādātāji, Sīrijas opozīcijas vadītāji ir savā ir rēķina, ka jau 15 tūkstoši cilvēki ir zaudējuši dzīvību šajā pusotrā gadā. Nesenie uzbrukumi no Asada puses liecina, ka režīms turpina atbalstīt vardarbību. Uh, Sīrijas Nacionālā padoma ar savu islamistu sastāvdaļu un sekulārās opozīcijas grupām ir tāda, kam jābūt vienotām, viņiem jābūt vienotiem, lai pretotos pret Asāda režīmu, jo tas palīdzētu šī, šo konfliktu atrisināt, jo pagaidām jāsaka, tas sāk uzņemt jau pilsoņu kara apmērus. Eiropas Savienībai pilnībā jāatbalsta vienošanās, kas tika panākt Ženēvā, lai ļautu nodrošināt pārējais nacionālo valdību, kurā nebūtu Al-Asada un kas varētu plānot tālāk demokrātiskas vēlēšanas. Es gribu izmantot šo iespēju, turklāt arī te teikt paldies Turcijai par to, ka tā ir palīdzējusi e, situācijā ar Sīrijas bēgļiem un pauž savu līdzjūtību šo abu divu bojāgājušo pilotu tuviniekiem. Tā ir traģēdija, un mums jādara viss iespējams, lai šāda veida režīmam tiktu beidzot pielikts punkts. Kolēģi, tā nāk, vai jūs atļausiet e, jautājumu no kolēģa Havitkunga? Kolēģi Havit. Havit kungs, lūdzu. Paldies. Es zinu, ka Tanuka kungs, protams, ļoti sirsnīgi un no sirds teica, paudu šo paziņu, bet vai es varu viņam vaicot, kāpēc mūsu valsts valdība, kuru vada viņa partijas vadītāji, nav, pie, nav pievienojušies visiem tiem citiem migauņiem, īriem un tā tālāk un visiem pārējiem, kas aicina šo atsauci iekļa, uz starptautisko kriminālties iekļaut um, padomus secinājumos, jo jāsaka, tas varētu palīdzēt nonākt pie risinājuma mierīgā veidā, jo citādi jāsaka, šī vardarbība varētu turpināties. Kāpēc Lielbritānija nav nav šādu aicinājumu izteikusi. Tano kungs Tucina. Havit kungs, jūs ļoti labi zinat, ka es nerunāju Britu valdības vārdā. Tā ir koalīcijas valdība, un tāpēc jāsaka, es nevaru būt atbildīgs par to rīcību, ko pieņem, piemēram, Britu ārlietu ministrs vai premjērs. Vienīgais, ko es varu teikt, ka es tikai priecāšos tikko vien, eh, kad vien asats tiks nodots krimināla tiesas varā. Varbūt daudz ātrāk vēl būtu ļaut Asadam arī atstāt savu amatu, jo citādi, ja viņam uzreiz draudēs ar kriminālu tiesas eh, procesu, tad varbūt viņš būs, saņem, viņš gribēs labāk palikt amatā un vēl vairāk izliet asins. Varbūt viņam var piedāvāt kaut kādu mierīgāku veidu, kā atstāt Damasku. Bet, nu, tas jāsaka, ir tikai minējums, tas nav tāds pilnvērtīgs paziņojums no manas puses. Paldies kolēģim Tanakam. Tagad kolēģis Belders. Ja, dank vēl, Indefo. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu padomus pārstāvim. Un Aštonas kundzes pārstāvim uzdot divus jautājumus. Ņemot vērā situāciju Sīrijā, mums vajadzētu sniegt Eiropas Savienības atbalstu. Un uh, mierīgie tautas uh, kustībai, uh, kas mēģina atrast starpreģijos re rezolūcijas. Ceru, ka Eiropas Savienības delegācija Damaskā atbalsta šādas kustības, un tas bija jautājums. Otrkārt, es jau arī agrākās debatēs esmu lūdzis, varbūt Eiropas Savienība varbūt varētu pievērst uzmanību Sīrijas kristiešu sliktajā situācijai. Un šodien kristieši tiek vajāti un arī sunīti. un ir arī cilvēku nolaupīšanas, un tiek prasīta samaksa, un situācija ārkārtīgi sa, eh, sarežģīta, sakāpināta. Es ceru, ka Eiropas Savienība kaut ko darīs, lai to novērstu. Nevar uh, tikai koncertēt ar zemi opozīciju. Paldies, kolēģi Belders. Uh, tagad runās kolēģis Obermājers. Paldies, priekšsēdētāji. Mēnešiem ilgi mēs uh, dzirdam par uh, ziņām, ka ir daudz nogalināto un risinājumu nav. Humanā, humanā palīdzība tā ir ļoti svarīga, bet uh, problēma šādā veidā nevar tikt atrisināta. Ne jau režīms pats par sevi ir problēma, radikāli islamistiskas valsts. Uh, Tiek, tiek uzņēmuši varu, un otra konstatīvas spēki no Katāras un Saudārābijas tos atbalstu. Tā nav nekāda nejaušība, kā opozīcija tika, satikās Ēģiptē pie uh, musulmaņu brālības. Sīrija arī kristiešu iedzīvotāji ir uh, jāpalīdz Sīrijas tautai, un es ceru, ka būs tāda sakārtot pāreja. Un neiesaistot šeit uh, intensīvu krieviešu līdzdalību. Es uh, domāju, ka jāmēģ uh, situācija, jo, ja mēs redzam, kāds haus bija Irākā un uh, Libijā, tad tas eh, diezgan atbaidoši. Paldies, Obermaja kungs. Eh, noslēgumā brīvā mikrofona procedūra Jurāns kundze. Paldies, priekšsādātāji. Gribu teikt, ka atzinīgi vērtēju rīcības grupas tikšanās rezultātus un eh, tās pastu atbalstu Kofianan miera plānam, jo pilsoņu karš būtu katastrofa, kas ietekmētu visu reģionu, un tā nav alternatīva ko varam pieļaut. Es ceru, ka visas rīcības grupas dalībnieki dalīs visu iespējamo, lai šo gala paziņojumu īstenot arī dzīvē. Pusēm jā, jāpārtrauc visu veidu vardarbību tā, lai varētu turpināties saruna par iedzīv, Sīrijas iedzīvotāju nākotni. Sīrijas opozīcijas partijām ir jāpanāk savstarpēji saprašanās un jāuzņems atbildība pret Sīrijas iedzīvotājiem, tā lai viņi varētu uzsākt pārejas eh, valdības veidošanas procesu. Tāpēc es gribētu te, mudināt augsto pārstāvi uzstāt uz to, ka Sīrijas opozīcijas kustību pārstāvjiem, kas pārstāv dažādas reliģijas un etniskos grus, grupējumus, tiktu uzaicināts uz sarunām. Tā, lai varētu īstenot eh, ilgspējīgu pārejas režīmu. Paldies kolēģei Ajulandē. Noslēgumā vārdu Došu Mavro Jānis kungam. Thank you very much, uh, Mr. President. Paldies, priekšādātāji. Daudz runātāji atsaucās uz to, ka nepieciešams respektēt minoritātes un reliģiskos un etniskos grupējumus, tostarp arī kristiešu minoritāti. Gribu jums apliecināt, ka mēs atbalstām pilnīgi visas grupas kas, un kustības, kas eh, cīnās par mieru un ļoti uzmanīgi sekojam līdz situācijai eh, katrā no šiem grupējumiem. Pastāv vairākas kopienas Sīrijā, un tas, protams, nozīmē to, ka kristiešu kopiena arī ir viena no tām, kurai sekojam ar lielu uzmanību. Tāpat arī nav nekādu šaubu, ka šobrīd cilvēktiesības Sīrijā tiek brutāli pārkāptas bet ir taisnība, ka atsauc uz starptautisko kriminālu tiesu eh, netika iekļauta. Visiem, kas šeit esam klāt šeit zālē, es domāju, ka mēs visi zinām, cik ļoti svarīgu nozīmīgi ir starptautiskā krimināla tiesa, kā starptautiskās sabiedrības sasniegums kā apliecinājums tam, cik lielā mērā mēs ticam tam, ka noziedznieki jāsauc pie kārtības tiesas priekšā. Bet taisnība, kad sauc uz šo kriminālu tiesu, tika svītrota gan Ņujorkā, gan Ženēvā. Šobrīd atkal tiek gatavot jauna rezolūcija. Šis jautājums eh, bija debašu pašā degpuntā starp dalību valstīm tika runāts par to, vai šādai atsaucei būtu pienācis īstais laiks un vai tas būtu nestu rezultātus. Šobrīd visi cenšamies dot jaunu grūdīgu Kofija Annan miera plānam. Vēlamies palākt, panākt, lai to atbalsta arī Ķīna un Krievija, lai viņi atbalsta šo rīcības grupu un tās jauno rīcības plānu un visi esam vienojušies tāpēc izvairīties vismaz šobrīd, šai laika posmā, kā, te, kā jau gribu uzsvērt tieši šajā posmā, no šī pretrunīgā jautājuma. Bet pilnīgi noteikti pie tā vēl atgriezīsimies. Un par starptautisko kriminālu tiesu vēl tiks runāts šai kontekstā. Tālāk gribu teikt, ka ļoti lielu interesi klausījāmies visā ko jūs teicāt, godātie deputāti. Klausījāmies kopā ar ģenerāla sekretāru šeit, kas lūk darbojas uh, ārējās darbības dienestā, un mēs abi divi pilnīgi noteikti informēsim augsto pārstāvu Eštoni par visu, ko jūs teicāt. Mēs ar nepacietību gaidam iespēju diskutēt tālāk par situāciju Sīrijā gaidamajos mēnešos un nedēļās. Uh, un ceram, ka mums izdosies veiksmīgi sakot līdz pārējais procesam. Pilnīgi noteikti sniegsim arī visu svaigāko informāciju par, informāciju par Eiropas Savienību rīcību jomā, un ceram, ka ar jūsu atbalstu starptautiskajai sabiedrībai izdosies apturēt šīs visas represijas, kas notiek Sīrijā, un uh, ka varēsim tādā veidā pieļaut, uh, īstenot demokratisku pārēju. Paldies, godētie deputāti, par jūsu atbalstu, par jūsu uzdotajiem jautājumiem un arī paustajām bažām. Tieši jūsu ieguldījums beigu beigās noteiks to politiku, kāda īstenos Eiropas Savienības īrijas krīzes gadījumā. Mēs aicinām jūs turpināt iesaistīties šajā procesā tā, lai visi resursi un visas idejas tiktu izmantotas pēc iespējas veiksmīgāk. Un tālāk Tā kā mani lūdz, man arī uzdeva jautājumu tīri atsaucoties uz Kipras, kā, Kipru kā dalībvalsti, ļaujiet man atbildēt šeit kā Kipras pārstāvim par to, eh, par šo sankciju jautājumu, par šo konkrēto jautājumu, kas saistīts ar ieroču, ieroču vedošo kuģi, kas piestājas Kipr, Kipras ostā. Un to saku kā nacionālais, dalī, kā dalībvalsts pārstāvis, nevis kā augstās pārstāvis eh, vietnieks šeit. Kipra pilnībā īsteno no un piemēro ieroču embargo, kas noteikts Sīrijai un citām sankcijas valstīm. Turklāt mēs uzsveram, cik svarīgi sadarboties starp dalību valstīm, lai efektīvāk īstenotu ieroču embargo un lai parādītu gatavību uzsākt atbilstīgas diskusijas noteiktajos formos, lai noteiktu to, kā vislabāk šos noteikumus īstenot. Kas attiec uz šo konkrēto gadījumu, attiecībā uz šo kuģi, es gribētu atzīmēt lūk ko. Kipras ostas pārvaldes saņēma apliecinājumus no kuģa kapteiņa, kā arī no kuģa, kuģa īpašnieku uzņēmumu, ka šī kuģa gala mērķis bija Turcijas pilsēta un nevis Sīrija. Nu, un tad mēs pēc tam zinām visu ļoti labi, kas notika pēc šiem notikumiem šis kuģis eh, Pēc tam Kipras eh, ostas policija un muitas eh, iestādes izdeva apkārtrakstus, atgādinot visiem personālam un visiem kuģu īpašniekiem, kur tika informēta viņa par šīm ierobežotajām restriktīvajām sankcijām, kas īstenots pret konkrētām valstīm, to starp Sīriju un Irānu un brīd, tika izteikts brīdinājums kā, par to, kādas būs juridiskās sekas, ja šie noteikumi netiks ievēroti. Kipras ostas pārvalde un varas iestādes deva instrukcijas arī saviem juristiem uzsākt kriminālu procesu pret šo kuģi un pret eh, uzņēmumu, kam tas piedar, kā arī pret kuģi kapteini. Kipras republika uzsver, ka tā ir pilnībā apņēmusies īstenot ieroču embargo un Eiropas Savienības pasākumus, kā arī tos pasākumus, ko pieņēmums drošības padomu pret, pret šīm sankciju valstīm. Mēs esam modri un apņēmības pilni īstenot eh, visus mērus, kas tiek pieņemti pret Sīriju un citiem autoritāriem režīmiem. Tādējādi Kipra pilnīgi noteikti arī cer uz konstruktīvu sadarbību ar Eiropas Savienības partneriem un cer, ka notiks dalīšanās ar informāciju, pieredzi un apliecina turklāt gatavību piedalīties arī citos starptautiskos pasākumos, kas ļautu veicināt ieroču neizplatīšanu un kas ļautu apturēt tehnoloģiju un ieroču nodošanu režīmu valstīm, vienlaicīgi veicinot mieru un labklājību visā reģionā. Un tas ir vēl svarīgāk, ja atminamies, ka Kipra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 Līdz ar to debatas ir pabeigtas. Tagad uh, man ir vēl daži paziņojumi no Tautas uh, partijas grupas un sociālo demokrātiju. Uh, demokrāti eh,